The... Eh, Laipni lūdzu eh, nodarbinātības komitejas sanāksmēm. Sāksim saskaņā darba kārtību. Varam pieņemt darba kārtību ļoti labi, bez grozējumiem. Daži paziņojumi no manas puses par eh, tulkošanas Uh, situāciju. Pieejams tulkums visās valodās, izņemot somu, maltiešu un horvātu valodu. Um, ir paredzēta arī uh, tulkojums zīmju valodā un um, runas pārveidošanas tekstā pakalpojums, bet tikai sestajam punktam, kad runāsim par Eiropas invaliditātes stratēģiju. Ir notikušas izmaiņas uh, nodarbinātības komitejas sastāvā. Pirmkārt, Ratkie kungs no EPP grupas kļūs par pilntiesīgu nodarbinātības komitejas locekli. Laipni lūdzu mūsu komitejām. Prieks, ka esat ar mums. Un uh, Svens Šulca kungs, kurš agrāk bija komitejas pilntiesīgas loceklis tagad kļūst par aizstājēju un aizstās uh, Ingeborgu Gresli. Un uh, treškārt Rei Finč kungs no FDD, eh, viņu aizstās Luīza Bursa no FDD, mm, kā aizstājēja nodarbinātības komitejām. Lepni lūgti visi! jūsu jaunajos amatos. Trešais punkts darba kārtībā - protokola apstiprināšana. Vai varam apstiprināt protokolu? Paldies! Un sāksim ar mūsu elektronisko balsošanu. Vai visiem ir kartiņas līdzi, balsošanas kartiņas? Visi ir ielikuši kartiņas ierīcēs, lai varam. Um, pārbaudīt sistēmu. Labi. Tad 117. Uh, grozījums uh, ziņojumā, ir, er, um, ziņojumā par minimālu ienākumu. Uh, par mutisku grozījumu SND par. Mm, lūdzu, Ježlaveks kundze. Atvainojiet, es aizmirsu balsošanas kartiņu. Es uh, uh, tomēr vēlos balsot. Vai no aizstājēji varbūt varat aizņemties kartiņu? Nu, kā citu kartiņu? Rezerves kartiņa varbūt kādam ir. Thank you. Mm, Tagad varbūt varat to darīt. Tātad 117. grozījums par, par ret, atturas pieņemts. Pirmais uh, punkts, 17. kompromiss par, par ret, atturas pieņemts. 131. grozījums par pret atturas pieņems. Pārbaudīsim 131. Sākam balsot. Beidzam balsot. We take it once again. Varam atkārtot. Par 131. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. We'll try it. The, we try it once more. The third time we will achieve the right result. Nu, tad mēs atkārtosim vēlreiz trešo reizi. Arī jūsu balsi, Jāžlaveckas kundze, kundze ņems vērām trešo un pēdējo reizi. Priekšsēdētāji, situācija ir tāda, ka mums diviem cilvēkiem nav balsošanas kartiņa, un ir lūgums tomēr saskaitīt arī viņa balsis. Un tā tas vienmēr notiek, vienmēr. Nu, jūs, protams, varat darīt citādi, bet nu, tā vienmēr līdz šim ir bijis. Tad trešo reizi balsojam. Sākam balsot. Par 131. grozījumu. Vai varam eh, beigt balsojumu? Jā. Un eh, tad Gediki kungs, kā jūs balsosiet? Nē. Jūs balsojat pret un Jāžlaveckas kundze. Well, there are two options, and that is 20. Ir divas iespējas - 23. un 22. 23. pār 22. pret. Otra opcija. Priekšsēdētājs balsts no zāles. Priekšsēdētāji. Domāju, ka mēs izlemsim, ka šeit ir runa par 23 Balsts no zāles nē. First. Ah, sorry. Oui, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, bet ir reglaments ar noteikumiem. Harkina kunga, kuras ļoti cienu, saka, parasti mēs darām tā. Atvainojiet, noteikums ir ierasties laicīgi un ar balsošanas kārti. Pretējā gadījumā strādāt nav iespējams. E, cilvēki būs, kas ierodās pēc 20 minūtēm un prasīs atkārtot sākotnējo e, balsojumu. Ir jānāk laicīgi un balsošanas karti, pretējā gadījumā balsis netiek ņemtas vērā un lūdzu, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. E, madam Jašļovieka. Ježaveks, kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies. Es gribētu atgādināt, ka mēs ievērojam reglamentu Un šajā gadījumā mēs. E, tad mums ir lēmums, ko pieņem priekšsādātājs kundze. Protams, ir gadījumi, kad mēs nevaram e, e, vienmēr paņemt līdz balsošanas karti. Mūsu klātbūtne ir šeit ļoti svarīga un arī mūsu balss ir ļoti svarīgs. Tātad, ja mums nav izredzes balsot elektroniski, mēs taču varam vienkārši pacelt roku. Αν γίνεται αυτό που γίνεται τώρα εδώ, Κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει. Priekšsēdētāji. Tā varētu notikt arī plenārsēdē. Tas, kuram nav kartes, var balsot ceļot roku. Un nevar būt šeit eh, divi risinājumi. Vienkārši nevar eh, piedalīties eh, elektroniskajā balsošanā. Koordinatoru sanāksmē mēs vienojāmies ka tie, kuri nav paņēmuši savas balsošanas kartes, var tikt ieskaitīti. Un turpināsim pretējā gadījumā. Mēs sēdēsim šeit līdz pulksten četriem. Arī tāda iespēja, protams, pastāv. Mr. Lavrile. Priekšsēdētāji šodien konstitucionālā lietā, lietu komitejā Vairāki bija bija aizmirsuši savas kartes, bet viņu balsis tika ņemta vērās. Otrkārt, šeit ir runa par balsu pārbaudu, nevis par e, nominālu balsojumu. Šeit ir runa par to, kā te, būs balsojums. Šeit nav runa par personālu balsojumu kā plenārsēdē, bet e, tikai mēs šajā gadījumā pārbaudām spēku samēru eh, par kādu grozījumu, un nevis lai noskaidrotu, kurš kā ir balsojis. Un šajā gadījumā nav nekādas nozīmes, vai balsošanas karte vai ir. Eh, varam piedāvāt citu veidu, ja nav kartes, eh, kas saucās sēdu stāvus, lai vienkārši jūsu balss var tikt ieskaitīta. Turpin priekšsēdētāji, jā, mēs varam E, turpināt šo diskusiju tuvākās pusstundas laikā. Es izmantošu savus priekšsēdētāju prerogatīvas, e, pasakot, ka balsojums ir pabeigts, 23 balsis par, 22 pret, un mums būs iespējas šo rezultātu grozīt citos balsojumos tieši par šo pašu tematu. Un tagad mēs varam pāriet pie grozījuma 133 par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 vai kādam vēl nav balsošanas kartes? Tikai deputāti Ježevekam ir vienīgā. Tā tad 22 pār 21 pret. Noraidīts. 22, 22 noraidīts. Par, pret, atturas pārbaudām 18. kompromisu. Balsojums bija ļoti līdzīgs, sākam balsot. Beidzam balsot. Mums vieglāk ir pieņemts 24 par 11 pret 136, 138 par pret atturas pieņemts. 137 par pret atturas pieņemts. 138 par pret atturas noraidīts. 140 pārbaudām 138 Sākam balsot. And the vote is now closed. And... Beidzam balsot. Rezultāts ir skaidrs. 16 pār 27 pret noraidīts. 140. par. Pret. Atturas noraidīts. 145. par Nē, tas ir izņemts. Pārējām pie kompromisa numur 19 par. Pret atturas pieņemts. 153. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 154. par. Pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas pārbaudām šo grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 balsis par, 21 balsis pret, pieņemts. Vai We vote on uh, 156. Džent, deputātei Džentelē, jūs saņēmāt tehnisko atbalstu. 156. par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret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 pret atturas pieņemts. Grozījums numur kompromiss numur 21 par. Tas ir papildinājums par. Pret atturas pārbaudām 21. kompromiss bis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsis par. Nākošais balsojums. 170. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudām par. Pat nav jāpārbauda elektroniski pret. Atturs. Tomēr pārbaudām. 170. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. grozījums. 171. priekšsēdētāji pārlabo sevi par, pret, atturas, pieņemts. 172. grozījums eh, par, pret, atturas, pieņemts. 173. un 174. kopā par, pret, atturas, pieņemts 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 22. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. jāatkārto viss ir tehniska kļūme. 22. kompromiss. Nospiediet zaļo podziņu, ja jūs balsojat par, vai sarkano, ja jūs balsojat pret. Beidzam balsot, pieņems 23 balsis par. Tālāk. 186. grozījums par. Pret atturas noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 190. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 23 par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret saturas pieņemts. Grozījums numur 205 par pret pret atturas pieņemts, grozījums numur 206 par pret izskatās noraidīts. Pārbaudām 206 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. 207. Padaļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 25 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 215 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Grozījums numuru 215. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 216. par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 26 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 balsis par. Divdesmit septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 225. grozījums par pret atturas noraidīts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 234 par pret atturas atturas pieņemts. 234. par pret atturas pārbaudām 234. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29 balsis par pret 235. par pret pārbaudām 235. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 balsis par. 236 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 238? Labi, sākam balsot. Grozījums numur 236. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. 29. kompromiss par. Pret saturas pieņemts. 30. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 253 par pret atturas pieņemts. Pārbaudījām 253. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 balsis pret, 254 par. Pret. Atturs noraidīts. 255 par. Pret Pārbaudām. 255. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar viens balss pārsvaru. Nākošais numur 256 par. Pretaturas pieņemts. Kompromiss numur 32 par. Pret. Atturas pieņemts. 268. grozījums par pret atturas noraidīts izskatās pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 267. grozījums par pret atturas pārbaudām 267. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 268 par. Pret atturas pieņemts. Numur 269 par pret atturas pieņemts. Numur 270 par pret atturas pieņemts. 271 ar mutisku grozījumu, ko iesniedz sociāldemokrāti par pret Atturs pieņemts. Kompromiss numur 33 par. Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss numur 34 par. Pret. Atturs pieņemts. Grozījums numur 284 par. Pret. Atturas pieņemts. Numur 286 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 35 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 294 par pret atturas pieņemts. Numur 295 par pret atturas pieņemts atturas pieņem, noraidīts. Numur 296 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām 296. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 202.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 Ekon 7. Atturas, es teiktu, pieņemts. Ekon 7 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Divdesmit deviņas balsis par. Ekon astoņi par. Pret. Asto, ekon deviņi par pretaturas pieņemts. Ekon desmit par pret atturas pieņemts. Pārbaudām ekon desmit. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar četrām balsīm Ekon 11. Par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām Ekon 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 27 balsīm par. Ekon 12 par. Pret saturs pieņemts. Ekon 14 par pret atturas pieņemts. Ekon 14. Pārbaudām. Sākam balsot. The vote on Econ 14. Ekon 14. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts ar 31 balsi par Ekon, 18 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudām otro daļu elektroniski. Ekon 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 20 par. Apturas pieņemts. Apsvērumi. Kompromiss numur 2. Par pretapturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas. E. Pieņemts. Ekon E par pretaturas pieņemts. Grozījums numur 26 par pretaturas pieņemts. 26. grozījums pārbaudām. Es palaidu laikam kaut ko garām. 26. grozījums beidzam balsot, pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 27. grozījums un ekonef, kas ir identiski grozījumi. Par pretaturs pieņemts. 28. grozījums par par pretaturas pieņemts pārbaudām 28. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmitais grozījums atkrīt. 29. atkrīt. 31. par. Pret. Pieņemts. 32. par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss numur 3 par. Par pret apturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pārbaudām. 41. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts. 43. grozījums par. Pret. Pārbaudām 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 51. Nē, atvainojiet, 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss septiņi par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pretsaturas pieņemts, 55. par pret atturas noraidīts. Mājas 8. kompromiss par pret atturas pieņemts, 61. par pret pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas. Desmit lūdzu vēlreiz par pret atturas pieņemts. 75. par pret pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 74. grozījums par pret atturas pieņemts. 76. grozījums par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 77. Pārbaudām 77. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 78 par, pret, atturis pieņemts. 12. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 86. grozījums par, pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pretaturas pieņemts. 88. grozījums par pretaturas pieņemts. 89. grozījums par pretaturas pieņemts. 14. kompromiss par pretaturas pieņemts. 92. grozījums par pretaturas pieņemts. 93. grozījums par pretaturas pieņemts pieņemts, 94. grozījums par pretatturas pieņemts, 95. grozījums par pretatturas pieņemts, 96. par pretatturas noredīts, 97. par pretatturas pieņemts, 98. par pretatturas pieņemts. 99. par pretaturas pieņems. Un 100. grozījums par pretaturas noraidīts. 15. kompromiss par pretaturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Ekon I. Pārbaudām Ekon I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 25 balsis pret 20. Ekon J par paretoturas pieņems. Ekon K par ekonu, ja tur, tur viss bija skaidrs. Ekonu kā par, pret atturas pieņemts, ekonēm par pret atturas pieņemts, ekon, ekonēma, labi. Pārbaudīsim ekon M. Sākam balsot. Beidzam balsot. ir norādīts ar vienu balsi. Ekon O par paret atturas. Pārbaudīsim Ekon O. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 eh, balsis par. Nu, tas skaidrs, ekompē par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, ekon P, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 29 balsīm. Ekon P saka priekšsēdētāji par pret atturas pieņemts. Mm, tas nebija ekon P, bet ekon Q. Par. Pret. Atturas noraidīts. Mēs pārbaudīsim ekon Q. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts 29 balsiem. Ekon U par pret atturas pieņems. Ekon V par pret atturas. Pārbaudīsim Ekon V. Sākam balsot. Visi par. Labi. Beidzam balsot. Jā, šķiet, 4, 4 balsis par. Tātad pieņems citējumi. Sāksim ar pirmo grozījumu. Par. Pretaturas eh, pieņemts. Otrais grozījums par pretaturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts. Sestais grozījums par pretaturas pieņemts. Septītais, astotais kopā par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais. Te vajadzēja balsot blokā vispār, bet nu labi, tagad balsosim atsevišķi par. Par divpadsmito. 13. ja jūs vēlaties. Labi. 13. par. 13. 13. un 14. Eh, blokā par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim šos grozījumus, par ko balsojam blokam. Sākam balsot un beidzam balsot. pieņems eh, ar desmit balsu pārsvaru. Eh, nākamais par pret, pret pieņemts, 16 eh, par pret noraidīts, es teiktu, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 16 un tagad beidzam balsot. 28 balsis eh, pār. 17. pār paretāturas pieņemts, 18. pār paretāturas noraidīts, bet pārbaudīsim 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24 balsu pārsvaru. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. Eh, par pret atturas pieņemts. Un ekongā par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu ziņojumu projektu grozītā versijā. Par. Par. Ar personālu balsojumu. Personālu balsojumu. Mums jābalso ar personālu balsojumu. Tad sākam balsot un beidzam balsot tagad. 36 balsas par. Līdz ar to pieņemts septiņām balsīm pret. Paldies referentī. Un tas nozīmē, ka varam iet tālāk pie nākamā ziņojuma. Madam Toms, uh, eh, report on economic. Tomasas kundzes ziņojums uh, par um, Eirozonas uh, ekonomikas politikas nostādnēm. Sāksim trešo kompromisu par pret. Trešais kompromiss tas ir. Par, pret, atturas pieņemts. 41. grozījums. Tas ir ceturtais kompromiss par otrajā lapā par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. grozējums par pret pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 24 balsīm. Sastais kompromiss par pretaturs pieņems. 57. grozījums par pret atturas. Es teiktu noraidīts. Nu, Pārbaudīsim. 57. Sākam balsot par 57. Beidzam balsot. Ir noraidīts vienas balss pārsvaru. 58. grozījums par pretaturas pieņemts. 7. kompromiss par pretaturas pieņemts. 64. grozījums par pretaturas pieņemts. 8. kompromiss par pretaturas pieņemts. 66. grozējums pār parētā turas pieņemts. 67. Nē, 68. pārlabo priekšsādātāju. 68. pirmā daļa ar personālu balsojumu. Kurš atbalsta personālu balsojumu? pie 68. grozījuma. Bet kā lai es uzzinu, ka tas ir vairākums? Šķiet, ka ir pietiekami 11 deputātiem, un bija pat vairāk, tātad būs personāla balsojums pie 68. grozījuma pirmās daļas. Sākam balsot. Mēs balsojam par 68. grozījumu, proti tā pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņems ar 40 balsīm. Balsojam par otro daļu. Nē, atkrīt. Tieši tas pats. Es un D vēlas personāla balsojumu arī šeit, pie otrās daļas. Vai kāds iebilst? Bet tomēr atkrīt. Mēs balsosim. Marančārķie kundze. Mēs balsojam tātad par otro daļu ar personālu balsojumu. Joprojām esam pie 68. grozījuma otras daļas. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Labi. Beidzam balsot. Noredīts. 24 balsīm. Trešā daļa. Atkrīt. Nē, tas pats vien ir. Tas pats stāsts. Trešā daļa. Es un D grupa vēlas personālu balsojumu. Tātad sākam balsot par trešo daļu. Beidzam balsot. Noredīts 25 balsīm. 69. grozījums par pret atturas. Pieņemts 70. grozījums par pret atturas. Pieņemts 71. grozījums par pret atturas. Pieņemts 72. grozījums par pret atturas. Pieņemts 73. grozījums, eh, tas ir um, dalīties balsojums, to pieprasīja PP. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas teiktu, ka pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Otrā daļa. 73. grozījumā. Noraidīts ar 24 balsīm. 75. grozījums, mutiskais grozījums PP eh, ir autors. Tātad par. Multisko grozījumu jūs vēlaties tur noklausīties. Is it enough with the 12?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 The... Tas nozīmē, ka mēs balsosim par sākotnējo grozījumu. Pie 75. tātad par, pret, atturas, teikt noredīts, pārbaudīsim 75. Sākam balsot. Beidzam balsot par 75. Norēdīts ar 23 balsīm. 76. par pret atturas norēdīts. 13. kompromiss par pret atturas norēdīts. 79. grozījums. Pārbaudīsim 13. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu, vienas balss pārsvaru. Septiņdesmit devītais pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa pie 79. par pret atturas noraidīts. 80. grozījums par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pērēt atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pērēt atturas pieņemts. 87. kompromiss par, ja tas ir grozījums par pret atturas noraidīts. 88. par pret atturas noraidīts Mm, droši vien jau, ka noraidīts, bet ir osnu pārbaudīt. 88. grozījumu sākam balsot. Nu, un tagad beidzam balsot. Un tik tiešām ir noraidīts 26 balsīm. 89. grozījums par pret atturas pieņemts. 90. grozījums par pret atturas pieņemts.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 Paldies, tātad balsojam par sākotnējo tekstu bez grozījumam par pret. Atturas. Pārbaudīsim. Lai zinātu konkrētu skaitļus par, tas ir sākam balsot. skaidrs pieņems ar 30 balsīm. Tagad mēs redzam. Vārds sakot pieņemts. Un tagad 93. grozījums par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas pieņemts. 96. Dalīties balsojums pirmā daļa par par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 26 balsīm. 97. par pretatturas pieņemts, 98. par pretatturas pieņemts, 99. par pretatturas pieņemts. Simtais grozījums ar dalīto balsojumu, pirmā daļa par pretatturas pieņemts, otrā daļa par pretatturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. Grozījums. Tas ir otrā daļa. 104. grozījumā. Tas ir papildinājums 12. kompromisam. Jūs tik daudz esat, tiešām. Labi, tad personāla balsojums um, par otro daļu balsojot. Tas nozīmē, ka mums ir personāla balsojums par šo punktu. Sākam balsot. Proti 104. Eh, grozījums, otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm. Grozījums 107. Dalīties balsojums, to pieprasa PP. E Pirmā daļa par pret eh, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim otro daļu pie 107. grozējuma, sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts 23 balsīm. 108. grozējums par, pret, atturas pieņemts, 109. par pret atturas noraidīts, 111. Yes, you are many enough, so... Uh, uh... Jā pietiekami daudz deputātu, lai notiktu personāla balsojums par 111. grozījuma pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts 24 balsīm. Otrā daļa par. Nē, ar personālu balsojumu. Otrā daļa. 111. grozējumā un beidzam balsot. 37 balsis par. Tātad pieņemts. 112. grozējums par parētā turas pieņems, 113. dalītais balsojums pieprasa EPP, pirmā daļa par pret Pirmā daļa par, paret, atturas, pieņemts otrā daļa par, paret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot par otro daļu 113. grozējumā. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 balsīm. 114. grozējums par pret atturas noraidīts. 115. par pret atturas pieņemts. 116. par pret atturas noraidīts. 117. par pret atturas pieņemts. 120. par pret naturas noraidīts. 120. pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši. Noraidīts ar 25 balsīm. 121. grozējums ar mutisko grozījumu, ko es sniegusi S un D grupa par pretaturas pieņemts un 122. par pret atturas noraidīts. 123. par pret atturas pieņems 124. par pret atturas noraidīts 125. par pret atturas pieņems 100 pārbaudīsim 125. sākam balsot. Beidzam balsot. Atvainojiet, noraidīts ar 28 balsīm. 126. atkrīt, 127. līdz ar to. Par. Simtu divdesmit septītais tagad tiek skatīts. Par. Pret. Pieņemts. 128. Par. Paretaturas. Pieņemts. 129. Par. Pret. Atturas noraidīts. 130. Par. Pret. Atturas noraidīts. 131. Par. Pret Atturas noraidīts. 132 atkrīt. Tātad 133 tagad par. Pret atturas eh, teiktu, ka noraidīts. 134. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Un 135. par paret atturas pieņemts. Apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim ceturto grozījumu. Sākam balsot. Vai kā ir viena, viens deputāts par daudz? Lūdzu, labojiet šo situāciju. Tagad viss kārtībā. Noraidīts sešu balsu pārsvaru. Piektais grozējums par pret atturas noraidīts. Sastais grozējums par pret atturas noraidīts. Septītais grozējums par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 1 par pret atturas pieņemts. 15. grozējums par pretatturas pieņemts. 17. grozījums par pretaturas uh, noraidīts. 19. grozījums par pretaturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas noraidīts. 26. grozījums par pret atturas noredīts. 27. par pret atturas noredīts. 28. par pret atturas noredīts. 29. par pret atturas pieņemts.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 34. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 34. Sākam balsot. Atkal viens pa daudz, e kā ir. Tagad viss ir kārtībā. Ne tomēr. EKR kaut kas nav kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts ar 27 balsīm. Jā, šajā gadījumā tiešām tam nav nozīmes, pat ja jums ir viens deputāts par daudz. 35. par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. Un 37. par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka balsojām par atzinuma projektu grozētajā versijā ar personālu balsojumu. Tā tad. Beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts ar 34 balsīm. Apsveicam referentu. Thank you. The... Paldies, ka piedalījāties balsošanā. Tagad nodarbinātības komitejas sanāksme turpinās ar Eiropas Savienības eh, invaliditātes stratēģijas ieviešanu. Tas nozīmē, ka mums būs arī tulkojums eh, zīmju valodā, un jums arī ir iespēja lietot kartes, kas ir jūsu priekšā. Eh, eh, ja eh, tas, kas tiek teikts, ir pārāk ātrs, jūs varat lietot zelta nokartīti, un tā varētu būt ļoti būtiska kartīte. Es tagad došu pāris minūtes tiem, kas grib zāli atstāt, viņi to var darīt, pārējie var palikt, un tad ķersimies pie sastā darbkārtības punktu. <coughs>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 Okay, we are. Labi. Tikai 5 vai 6 minūtes esam iekavējuši, bet tas nozīmē, ka mums tagad ir jāsāk. Un tagad skatām sesto darbu kārtības punktu. Eiropas Savienības invaliditātes jomā stratēģijas ieviešana un mēs visi apzināmies, cik svarīgi ir ieviest tos lēmumus, kurus īstenojam, tātad pieņemam šajā komitejā. Kā jau agrāk esmu minējusi, tātad, kā jau iepriekš minēju, ja ir grūti sekot tulkojumam, varat izmantot dzelteno kārti, ja tas ir par strauju, un ja ir problēmas ar saprašanu, paceliet sarkano kārtiņu, lai varam atrisināt situāciju pēc iespējas labāk. Tātad, tagad došu vārdu referentei, jo šī sanāksmes daļa būs atvēlēta mūsu komitejas darbā vairāk kā 400 grozījumu, kas tika iesniegti par Stīvensas kundzes uh, Uh, ziņojumu par Eiropas invaliditātes stratēģijas ieviešanu. Tagad došu vārdu Stīvensas kundzei. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Varbūt atcerēsieties, ka pirms gada es uh, plenārsēžu zālē šeit organizēju konferenci šeit Briselē. Un tā bija konference lai atzīmētu mūsu daudzvalodu mantojumu, tā skaitā visas 32 Eiropas zīmju valodas. Daudz no jums bija klāt šajā unikālajā pasākumā, varējāt būt liecinieki uh, Eiropas uh, runāto un zīmju valodu uh, demonstrējumam. Visi tūki strādāja vienā zālē kopā, un tas bija fantastisks uh, pasākums, un tas dod man uh, enerģiju katru dienu uh, turpināt savu darbu šeit, un es domāju, ka daudz kolēģi man piekritīs. Tāda pasākuma kā šis, kas tika organizēts pagājuši gadu, uh, ir ļoti svarīgi, lai veicinātu apziņu par to, kas ir invaliditāte, un uh, lai apzinātos, kas ir uh, šī, uh, šīs īpašās vajadzības. Un, uh, Mums ir jādod komisijai taustāmas vadlīnijas un mērķi, kā turpināt ar Eiropas invaliditātes stratēģiju pēc 2020. gada, lai visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tā nāktu par labu. Runājot par grozījumiem. Jums ir taisnība, ir vairāk kā 400 grozījumu. Gribu visiem pateikties par viņu ieguldījumu. Uh, Es esmu arī ļoti priecīga, eh, sakot, ka visus manus grozījumus parakstīja liels skaits kolēģu, gan šeit zālē, gan arī no invaliditātes intergrupas. Paldies par jūsu atbalstu. Esmu pārliecināta, ka tas ir lielā mērā pateicoties tam, ka uh, Kā jau iepriekš es to paziņoju, es sastādīju šos grozījumus eh, kopā ar invaliditātes organizācijām, nemot vērā ne tikai invaliditātes fóruma Eiropā vispārējo eh, viedokli, bet arī fóruma biedru konkrēto viedokli. Un eh, manu grozījumu mērķis ir papildināt ziņojumu, lai visa veida invaliditāte tiktu iekļaut šajā stratēģijā un visi cilvēki. Jo īpaši es pievērsos Eiropas iniciatīvām. Uh, kur Eiropas Savienība var panākt reālu ietekmi un parādīt savu pievienoto vērtību. Erasmus Plus programma, kurā es teicam, ir vajadzīgs uh, arī papildinājums CRPD, uh, un vēl viens piemērs ir Eiropas invaliditātes kārta, kas ir pozitīvs projekts, un tas uh, gūtu labumu, ja tā būtu ilgtermiņa iniciatīva. Tagad par kompromisu grozījumiem. Kompromisu grozījumu projekti tika nosūtīti vakar ēnu referentiem, un man izdevās iekļaut lielu skaitu grozījumu kompromisos, tā skaitā FEM komitejas grozījums. Es gribu apliecināt, ka mēs neatkārtojam vienkārši iepriekšējā gada ziņojumu. Mēs domājam par to, kā konkretizēt šo stratēģiju un to ieviest. Lai to sasniegtu, mēs esam plānojuši vismaz divas ēnu referents sanāksmes, eh, visdrīzāk 41. Eh, un vai 42. nedēļā, un es ar prieku uzklausīšu komentārus pirms šiem sanāksmēm, lai eh, jau paveiktu darbu pirms šīm sanāksmēm. Noslēgumā gribu teikt, ka lai panāktu tādu visaptverošu un saskaņotu ziņojumu, es uh, aicinu ņemt vērā uh, dažādu grupu iesniegtos grozījumus un strādāt pie kopīgām pozīcijām. Pagājušā gada CRPD ziņojums bija ļoti veiksmīgs, un es plānoju veidot tādu ziņojumu arī šogad, kas būtu uh, veiksmīgs un ka to varētu atbalstīt pēc iespējas lielāks deputātu skaits plenārsēdē. Es ceru, ka mēs varēsim iesniegt komisijai eh, tādu mētiecīgu eh, ziņojumu, un tas nāks par labu visiem eiropiešiem ar invaliditāti. Labprāt uzklausīšu jūs komentārus šeit un arī vēlāk. Paldies! Okay, thank you. Paldies! Tad tagad došu vārdu Jāzļovēckas kundzei, kurš pārstāv, kur pārstāv Pluriskungu, kura nav klāta. Lūdzu. Wystąpienie w imieniu e, pana posła Marka Plury. Plury. Szanowni Państwo. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu nolasīt Pluras kunga e, tekstu. Dāmas un kungi, dargā Helga, es ar lielu interesi izlasīju grozījumus, tādu bija daudz, un es domāju, ka tas, ka ir vairāk kā 400 grozījumi iesniegti. Eh, tas liecina par to, ka šī stratēģija ir ļoti būtiska. Esmu pārliecināts, ka daudz no šiem grozījumiem bagātinās ziņojumu ar būtiskiem aspektiem. Daudz kolēģi, un es arī, uh, domājām par Eiropas līdzekļu lietojumu šai stratēģijai un to uzsveram. Šeit vajadzētu radīt svīras efektu, piesaistot eh, vēl citu finansējumu. Tas man šķiet īpaši svarīgi. Eiropas fondus vajadzētu izmantot, lai pār, nodrošinātu eh, pārēju no tādas izolējošas aprūpes, uh, uz tādu vietēju iesaistošu aprūpi. Tie grozījumi, kas runā vairāk par uh, moderno tehnoloģiju izmantošanu, arī būtu jāatbalsta. Daudz kolēģi grozījumos uzsvēra izglītības un nodarbinātības problēmas. Tie ir svarīgi aspekti, jo izglītības jautājumi un profesionālās konsultācijas – ir uh, ļoti svarīgs cilvēkiem ar invaliditāti, lai šie cilvēki varētu attīstīties un uh, izdzīvot savus sociālās lomas. Man ir prieks, ka grozījumos uh, tiek pieminēti arī sistēmas trūkumi, piemēram, darba tirgus elastīguma trūkums un tā tālāk. Ždanokas kundze jau runāja par šo problēmu. Godājumie kolēģi, dārgā Helga, es ceru, ka mēs panāksim labu kompromisu. Paldies! Thank you! Paldies! Blinkvečūtes kundze nav klāt, bet Evelina Rēgnere runās viņas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs minējāt, Blinkvečūtes kundze nevarēja ierasties šodien Līdz ar to viņa lūdza mani nodot jums viņas vēstījumu. Tātad es viņu gribēju tikai pateikt, ka tātad uh, viņa kā ēnu referente ir iesniegusi 37 grozījumus no sociāldemokrāta grupas. Lielākā daļa skar sekojušas jautājumus. Pirmkārt, atsauce uz vecāku gadgājumu cilvēku tiesībām šajā ziņojumā, jo viņa uzskata, ka viņus lielā mērā skar uh, Eiropas Savienības iz, uh, invaliditātes stratēģiju. Otrakārt, iekļaut atsauci uz uh, īstermiņa invaliditāti. Tas ir svarīgs aspekts, jo īpaši ja mēs runājam par uh, cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kas lielā mērā uh, gūst labumu no pieejamības, kuru mēs cenšamies uzlabot uh, un nodrošināt visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Turklāt uh, iekļautība Tātad jāiekļauj uh, atsauce uz preventīviem pasākumiem, piemēram, par uh, veselību un drošību darba vidē un uh, iespēju saglabāt uh, cilvēkus ar invaliditāti aktīvus darba tirgū. Viņa aicina komisiju paplašināt Eiropas pieejamības uh, prasības uz visiem sabiedriskā transporta veidiem un kaut kas ļoti praktisks - nepieciešamība uh, 112 šo te ārkārtas telefonu numuru padarīt pieejam arī cilvēkiem ar invaliditāti. Vēl viens viņas grozījums sēdz to, cik svarīgi būtu, lai padome beidzot virzītos uz priekšu diskusijās par pretdiskriminācijas direktīvu un to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai Eiropas Savienības uh, invaliditātes stratēģija līdz 2030. gadam iekļautu konkrētus pasākumus, lai veicinātu iekļaujošu sociālās aizsardzības sistēmas visā Eiropas Savienībā. Tas garantētu eh, pieeju uh, pabalstiem un pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti visā dzīves ciklā. Tātad uh, grozījumos ir arī aicinājums dalībvalstīm izveidot cilvēkiem ar invaliditāti Eh, tādu situāciju, lai viņiem būtu pienācīgs, eh, eh, pienācīgi dzīves standarti. Tātad tie bija Blikvičits kundzes grozījumi. Viņi gribētu arī sirsnīgi pateikties Helgai Stīvensai par labo darbu kā referentei un ar prieku gaida visa šī darba rezultātu. Un es arī to pašu gaidu. Paldies! Thank you! Paldies! Harkins kundze, lūdzu! Paldies! Pirmkārt, eh, kā jau vairāk kārt iepriekš, es gribētu arī šoreiz pateikties referentē Helgai Stīvensai par viņas ļoti rūpīgo darbu un ļoti labo darbu pie šī konkrētā ziņojuma. Man arī bija iespēja eh, parakstīt eh, daudz no viņas grozījumiem, lielāko daļu. Dažus es neparakstīju, nevis tāpēc, ka nepiekrītu, bet eh, man bija varbūt eh, jautājumi, uz kuriem nesaņēmu atbildes vai mm, precizējumu, kas bija vajadzīgi. Gribu atsaukties uz to, ko Helga pati teica savā prezentācijā. Es pilnībā piekrītu attiecībā uz Erasmus programmu. Tā ir jābūt atbilstošai CRPD, un es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, ko šai komitejai vajadzētu tiešām spēcīgi atbalstīt. Es arī piekrītu ieteikumiem attiecībā uz pieejamības aktu. Tagad komentēšu dažus savus grozījumus un pēc tam uh, kompromisus. Tātad man ir pašai ļoti konkrēti grozījumi. Es gribu nodrošināt, lai mēs atbalstītu neatkarīgu dzīvi uh, Jūs zināt, ka Freedom Drive notika vakar Briselē, un visiem cilvēkiem eh, no visām 28 dalībvalstīm eh, cilvēki bija ieradušies. Tas ir ļoti tāds spēcīgs signāls, kas notiek eh, reiz divos gados, vai nu no Briselē vai Strasbūrā. Mūsu grupa tiešām ļoti, ļoti vēlētos redzēt, lai pretdiskriminācijas direktīva uh, Uh, virzītos uz priekšu padomē, un mēs uh, dotu priekšroku tādam spēcīgākam formulējumam nekā referente to piedāvā. Ir virkne grozījuma, kas attiec uz 88.3. Kā jūs zināt, mēs uh, to drīz apspriedīsim šajā komitejā. Daži no tiem, manuprāt, ir tādi, kurus mēs varam pieņemt. Citi savukārt iet par tālu. Uh, Varbūt, ka tā nav labākā prakse par uh, to, ka viens ziņojums nolēma par to, kas būs citā ziņojumā, jo īpaši likumdošanas ziņojumā, kur mēs uh, šobrīd arī apspriežam šajā komitejā. Tātad eh, pāris vietās es nedaudz mīkstināju šo te formulējumu par 883 un tad raudzīsimies, kā citi kolēģi uz to skatās. Man ir arī jautājums uh, par uh, dažiem grozījumiem, kuros ir runa par lēmumu pieņemšanas procesu un uh, lēmumu pieņēmējiem kā aizstājējiem. Un godīgi sakot, tā nav joma, kurā man ir tāda reāla pieredze vai zināšanas, bet man šķiet, ka uh, tā ir tāda ļoti niansēta joma. Un melns un balts šādas pozīcijas eh, šajā jomā eh, diez vai būs iespējams, par to būtu jādiskutē. Man katrā ziņā ir pāris grozījumi par to. Esmu pilnīgi atvērta diskusijām, esmu gatava uzklausīt, kas citiem ir sakāms, jo īpaši eh, tāpēc, ka tas ir jautājums, kuru neesmu apspriedusi ar. Uh, Uh, cilvēku ar invaliditāti grupu pārstāvjiem, bet katrā ziņā esmu gatava šādām diskusijām un atvērta. Man arī nav bijis laiks uh, aplūkot kompromisu grozījumus, bet ņemot vērā to, ka es daudzus no Helgas uh, pašas grozījumiem varēju parakstīt, esmu pārliecināta, ka mums izdosies atrast kompromisus attiecībā uz lielāko daļu, kas šeit ir iekļauts. Bet nevar komentēt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 novērtējot uh, Eiropas uh, stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti. Izvērtējot tos priekšlikumus, kas uh, šeit ir iekļauti, tas viss ir ļoti pozitīvi. Un tāpēc esmu izlēmusi atbalstīt šo iniciatīvu. Un tomēr viena lieta, ko gribētu vairāk uzsvērt, eh, tie ir vairāk aspekti, ko vajadzētu iekļaut eh, šajā stratēģijā. Un tie ir tikai daži piemēri, kurus pieminēšu ar nolūku dot eh, savu ieguldījumu šajā diskusijā. Piemēram, aktivitātes, cenšoties uh, cilvēks ar invaliditāti integrēt uh, vispārējā sabiedrībā ar labākās prakses apmaiņu, piemēram. Un arī runājot par uh, neatkarīgu dzīvi, ir modeļi, kas labi darbojas uh, attīstītākās valstīs un uh, tos vajadzētu pārņemt arī citās valstīs, neskatoties uz problēmām. Uh, un produktu un pakalpojumu, kas ir eh, piedāvāt pieejami, ar, runājot arī par turismu un eh, pozitīvo diskrimināciju. Eh, tur varētu būt arī zināmi procenti cilvēku ar invaliditāti, kas būtu jāpieņem darbā. Un taupības pasākumiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt cilvēku ar invaliditāti līdzdalību sabiedrībā. Un tad ir arī jautājums, kas attiecas uz līdztiesību. Mums ir jānodrošina, lai šiem cilvēkiem būtu uh, tādas pašas tiesības un lai tiktu respektēta viņu, uh, vi, respektēts viņu tiesības uz nediskrimināciju. Un būtu arī jāinformē pārējā sabiedrība un jāveicina apzināšanās Runājot par uh, reproduktīvajām un seksuālajām tiesībām un cīņu pret uh, vārdarbību, tie ir galvenie aspekti, kas, manuprāt, būtu jāiekļauj. Un gribu vēlreiz uzsvērt, ka līdz šim paveiktais darbs, ko ir veikusi referente, ir tiešām izcils. Darba programma ir diezgan apjomīga un uh, būs vajadzīgi būtiski pūliņi tās ieviešanā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs visi strādātu kopā un ietu pareizajā virzienā. Mēs nevaram atļauties uh, strīdēties par tādu tik svarīgu tematu. Paldies! Tagad Ždānoks kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju tikai atbalstīt iepriekšējo runātāju, kura teica, ka mēs nedrīkstam šeit eh, strīdēties, ka mums ir jādarbojas kopā, jāpanāk konsens, lai Eiropas Savienības likumdošana varētu tikt uzlabota, lai sniegtu cilvēkiem ar invaliditāti un arī cilvēkiem ar uh, funkcionāliem traucējumiem visu, kas ir vajadzīgs, lai viņi iekļautos sabiedrībā. Mēs esam arī iesnieguši daudz grozījumu mūsu prioritārajās jomās, kā piemēram nodarbinātība, izglītība un apmācība, sociāla aizsardzība un veselība. Liels paldies Stīvens skundzei par uh, paveikto darbu lai izstrādātu šos kompromisu grozījumus un arī grozījumus. Protams, ka tas, ka laika nav daudz, um, pavisam nesen saņēmām šos kompromisus, uh, un tas neļauj mums uh, tā padziļinātāk par tiem runāt un novērtēt tos. Bet mēs to izdarīsim līdz ēnreferents sanāksmai, un es ceru, ka ir labas izredzes eh, panākt labus kompromisus un beigās arī labu ziņojumu. Paldies! Paldies vēlreiz, Stīvens skundze, un turpināsim strādāt. Thank you. Paldies. Tagad dod vārdu Laurajai Gēn. No, nu, nē, viņas nav klāt. No FDD grupas tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie Žoēls Melēnas, vai viņi ir klāt? Nē, viņas vietā ir deputāts Martēns. Eh, paldies, vēlos eh, atvainoties par doktors Malēnas. Nes... Prom būtu šodien labi, tādā gadījumā mēs varam pāriet pie tiem, kuri ir pieteikušies izteikties. Vispirms deputāts Pirinskis. Paldies priekšsēdētāji! Izteikšos ļoti īsi. Un es par šo jautājumu izteikšos bulgāru valodā. Priekšsēdētāji, paldies. Ir ļoti svarīgi un neapšaubām, ka Eiropas stratēģijas ieviešana ir ļoti svarīgs un prioritārs mērķis mums. Atrast vislabāko iespējamo formulējumu šajā ziņojumā ir svarīgi. Tāpat ir ļoti svarīgi saprast problēmas, kādas pastāv ikvienā no dalībvalstīm. Es gribētu norādīt to, kā savas uzstāšanās sākumā deputāts Stīvens sacīja, kā konferences, kur notika Eiropas parlamentā pirmā pusgada laikā, bija arī ir kār, ārkārtīgi lielu nozīmi, runājot par apziņas celšanu par to, kā ir jāveic skaidras darbības, kas palīdzētu īstenot šo nepieciešamo stratēģiju. Ir kļuvis skaidrs, kā divas valsts Eiropas Savienībā Eh, nav ar pietiekamu likumdošanu, lai ieviestu zīmju valodu. Viena no šīm valstīm ir Bulgārija. konference bija. Konferencē piedalījās grupa no Bulgārijas, kuri izmantoja zīmju valodu. Un tad, kad šie cilvēki ieradās no Bulgārijas ar manu kolēģu atbalstu un attiecīgās nedēļas laikā tikos ar deputāti Stīvens un vēlos viņai stingri sirsnīgi pateikties, jo viņa man sniedza lielu atbalstu, viņa tāpat pats eh, palīdzēja mūs nodrošināt ar materiāliem par šo tematu. Diemžēl balsojums Bulgārijas parlamentā nebija tik veiksmīgs. Bija vairāki argumenti, kuri apgrūtināja ātru projekta apstiprināšanu un ieviešanu Bet man ir jautājums, vai pēc citu ziņojumu pieņemšanas nav pienācis laiks izvērtēt īpašas darbības, lai varētu dalībvalstīs, kad nepieciešams, ieviest un vai domāt par jaunu likumdošanu. Savukārt, ja esošā likumdošana jau pastāv, tā var tikt koriģēta un piemērota. Paldies vēlreiz par ik vienu atbalstu, kuri saņēma no Helgas Stīvensa strādāt šī ziņojuma sakarā, un es domāju, ka mums izdosies beigās sagatavot ļoti labu ziņojumu. Paldies! Jā, ļoti interesants izklāsts. Eh, deputāts Kozā. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Paldies, priekšsēdētājs. Kiváló. Arī es vēlos pateikties Stīvens kundzi no visas sirds par lielisko darbu, Tik tiešām diskutējot iepriekš, mēs jau teicām, cik svarīgi arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām strādāt eh, pie šī priekšlikuma. Tagad uh, viss ir atkarīgs no mums. Proti, gala rezultāts ir atkarīgs no mums. Mēs izskatām daudzus grozījumu pieteikumus, un tas nav nejauši. Dažādi dažādas kolēģu grupas ir izveidojušās, eh, gatavojot šos grozījumus. Arī eh, es eh, esmu pieslēgusies dažādām vairākām grupām, lai um, uzlabotu šo tekstu, kurš tiešām būs vērsts uz nākotni. Divas lietas, ko vēlos uzsvērt. Pirmkārt, vēlamies tekstu, kas izdara spiedienu uz komisiju, lai komisija pēc iespējas labāk īsteno šeit ietvērtos priekšlikumus. Līdz šim šķiet uh, komisija ir vilcinājusies. Protams, uh, ir konstatējums progress, bet tomēr mēs neesam tur, kur uh, būtu gribējuši būt dotajā brīdī. Un otrā lieta mums jau ir programmas un projekti, kas uh, ir, jau ir vērsti uz labāku nākotni šajā jomā. Un tieši pie šīm programmām, pie projektiem darbs ir jāturpina. Par to jāparūpējas komisijai. Jo šeit mēs varam atbalstīt eh, šo cilvēku neatkarīgo uh, eksistenci, un uh, es nesaprotu, kāpēc uh, komisija to nevēlas. Parlaments 13. gadā ir finan nofinansēja no pašlīdzekļiem uh, mm, insanu projektu, kas bija uh, datorizēts uh, tulkošanas rīks zīmju valodām Tas mums izmaksāja pusmiljonu, un uh, nolūks bija palīdzēt uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piekļūt uh, iestāžu mājaslapām un uh, iepazīties ar tur piedāvāto informāciju. Un ko tad esam sasnieguši? Neko daudz. Rezultātā, neskatoties uz šo projektu, pieejamība nav uzlabojusies un uh, cilvēki ar īpašām vajadzībām nevar uh, sazināties ar uh, deputātiem, ar iestādēm. Komisija mm, tikai atvainojas un uh, saka, ka vēl analizē piedāvāto informāciju, piedāvāto sistēmu. Un kas notiek? Vairāk par miljonu cilvēku Eiropā pirms EP eh, e vēlēšanām nevar komunicēt ar uh, kandidātiem. Lūdzu, atbalstiet mani šajā lūgumā. Un trešais punkts eh, ir saiknes starp stratēģiju un īstenošanu. Lēmīgā kārtā pieejamības un barjeru nojaukšanas pakotne ir pārverzējusies uz priekšu. Uh, Te var piesaistīt arī citas stratēģijas Eiropas Savienībām. Vajadzētu izdarīt padomu, spiedienu arī uz padomi. Pirmais lasījums jau noticis, un tagad padomē mums jāatbild pēc iespējas ātrāk. Thank you. Paldies. Līdz ar to mēs varam uzklausīt nākošo runātāju deputāti Jašlovjaka. Ja chciałam także bardzo serdecznie podziękować za bardzo... Paldies, priekšsēdētājs arī gribētu sirsnīgi pateikties e, referentei par viņas ļoti labi paveikto darbu, un esmu pārliecināta, ka ziņojums tiešām e, dos lielu ieguldījumu šajā Eiropas stratēģijā cilvēkiem ar invaliditāti. Un es gribu atsaukties uz to, ko Marks Flora rakstīja, ir svarīgi, lai mums būtu tāda Eiropas atbalsta sistēma cilvēkiem ar invaliditāti, lai šie cilvēki varētu dzīvot neatkarīgi savā dzīves vietā. Tas ir ļoti svarīgi. Un vēl viena lieta. Mums ir jāveicina cilvēku ar invaliditāti talantu attīstība darba devējiem nevajadzētu baidīties eh, pieņemt šādus cilvēkus darbā. Un es domāju, ka šī problēma eh, nedrīkstētu būt tāda, kas jārisina tikai uh, invalīdu organizācijām. Es domāju, ka tam ir, uh, tas ir tāds goda cieņas jautājums. Uh, atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti un veicināt viņu talantus. Un vēl noslēgumā varbūt kaut kas kontroversiāls. Man ir uh, idejas, kas varētu izraisīt diskusiju. Man jāsaka, ka man nepatīk vārds invalīdi, jo katrs uh, mūsu sabiedrības loceklis ir um, ar zināmiem ierobežojumiem. Un uh, šie te cilvēki mūsu sabiedrībā ir arī cilvēki ar dažādiem talantiem, bet viņiem ir uh, varbūt grūtāk darboties sabiedrībā, jo viņiem jāpārvar dažādi šķēršļi, viņiem ir papildus uh, talanti un dotības, un mums vajadzētu cilvēkus ar invaliditāti nu, skatīt kā cilvēkus ar īpašiem dotībām. Paldies! Paldies, un vai tagad Emanuela Granča. Nē, jūs vietā ir Imakulāda Plasensie. Varbūt jums ir kādi komentāri no nodarbinātības ģenerāldirekcijas. Paldies! Es pievienojos tiem, kuri vēlas pateikties referentē par pieliktajiem pūlījiem šī ziņojuma sagatavošanā, kā arī apvienot dažus, apvienoja vairākus grozījumus, kuros ir uzskaitītas lietas, kas jāņem vērā stratēģijas ieviešanai, kā arī es uzskatu, ka šie grozījumi izceļ jomas, kuras šķiet būtiskas komisijai. Es gribu pasvītrot vairākus būtiskus aspektus. Dzimumu līdztiesības aspekts ir jāpatur prātā, ievērojot dažādās darbības. Par pieejamību runājot. Mums tā ir jāstiprina. Bet mums ir arī lielā mērā jādomā par ziņojumu ieteikumiem un jāievieš inovatīvi elementi pār stratēģijas ieviešanu. Un es vēlos pasvītrot to, kā mēs turpinam strādāt pie dažādiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām saistītiem jautājumiem Un tas fakts, ka tie nav atsevišķi iekrauti stratēģijā, nenozīmē, ka mēs neesam iekļaujuši to sociālo tiesību pīlārā. Izmantojot tās iespējas, ko šīs eh, ieviešanas pasākumu nodrošinās, taiskaitā runājot par datu uzkrāšanu, par Eiropas Savienības fondu izmantošanu, kas palīdzēs veicināt integrāciju personām ar invaliditāti. Mēs uzklausām ieteikumus nākotnes stratēģijai, un mēs esam pārliecināti, ka ja ir elementi, kuri jau var tikt ieviest praksē šo stratēģiju īstenojot, mēs nekavēsimies to darīt. Mēs nepacietīgi gaidām gala ziņojumu sagatavošanu, un mēs vienmēr būs, esam gatavi turpmākai sadarbībai, ja ir nepieciešami kādi skaidrojumi no mūsu puses. Paldies, vai Helga Stevens vēlas ko teikt, vai mēs varam jau pāriet pie nākošā darba kārtības punktu. Paldies, priekšsēdētāji! īsa pēdējā uzstāšanās. Paldies visiem ēdu referentiem, paldies pāriem kolēģiem par komentāru un komplementiem. Vēlos pateikties komisijai par komentāriem. Domāju, ka mums visiem ir kopīgi jāstrādā kopā, lai nodrošinātu visiespējamo labāko ziņojumu. Mums ir daudz darāmā parlamentā, kā mēs redzējām pirms divām nedēļām ar Eiropas pieejamības eh, pie, pie, pieejamības likumu un izpratne pār barjeru atcelšanu sabiedrībā ir būtiski, un ar pieejamības likumu e, mēs jūtamies nedaudz apkaunot, ja mēs atstāsim šo jautājumu citas komitejas pārziņā. Tad tas var aiziet pa nepareiz ceļu. Mums ir jāpārliecina padome par to, cik būtiski ir iekļauts personas ar invaliditāti visās dzīves jomās Eiropā. Mēs nevaram teikt, ka Eiropa ir iekļaujoša, ja mēs nesagatavojam piemērot likumdošanu. Salīdzinot Eiropu un Savienotās valsts, mēs esam iepakaļ. Visā, kas attiecas uz pieejamību un vienlīdzīgu piedalīšanos. šim pasākumam ir jākļūst par nākošo soli, lai mēs varētu atgūt ticamību mums. Es cerīgi raugos uz jums un uz sadarbību bērnu referents sanāksmē, lai varētu precizēt jautājumus un teksta aspektus. Es esmu gatava uzklausīt visus grozījumus un sagatavot grozījumus. Paldies! Balsojums Sempo komitejai notiek 19. oktobrī balsojums plenārs sēdē. Tas notiks visdrīzāk šī gada novembrī. Tālāk, nākošais darba kārtības punkts Eiropas parlamenta un padoms regulā, kas ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti. Došu vārdu Marijanai Harkinai. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētājiem. Saskaņā ar komisiju regulatīvās barjeras ir eh, tas šķērslis, eh, kas neļauj šajā jomā sniegt eh, pārobežu pakalpojumus. Mm, mēs uzskatām, ka tomēr šajā jomā ir potenciāls izaugsmai Mm-hmm. Mēs varētu izmantot pakalpojumu direktīvu, lai nodrošinātu efektīvāku pieju kompānijām, kas vēlas šos pārobežu pakalpojumus sniegt. Komisija uzskata, ka e-kartes ieviešana varētu racionalizēt pārobežu pakalpojumu sniegšanas procesu un vienkāršot administratīvās procedūras. Komisija izskata to faktu, ka, ka šī e-karta varētu atvieglot arī apdrošināšanas eh, procedūras un tam līdzīgi. E pakalpojumu karte nosaks vairākas eh, administratīvās jomas, grāmatvedību, eh, būvniecības sektora, arhitektūras darbus, ceļošanas birojus uh, uz to visu šī kārta varētu attiekties. Bet uh, paplašinātas tiesības pakalpojums niedzējiem nav paredzētas. Visas tiesības ir jau iekļautas pakalpojumu direktīvā. Tas pēc būtības ir uh, priekšlikums saturs bet ar to ir vairākas problēmas, kas būtu jāizskata ļoti uzmanīgi. Un tas ir vispārīgs komentārs. Daudzi sektori pretojas pret e-kartes ieviešanu gan eh, darba devēja organizācijas, gan arotbiedrības. biedrības bieži iestājas pret šo karti. Ja tas notiek, tad jāpaskatās uz to, kas īsti tiek ierosināts. Parlamentā tika sagatavot arī vairāki atzinumi pēdējā laikā. Īpaši Vācu Bundestaga un Austrijas Bundestaga atzinumi, kur ir rakstīts, ka viņi pēc būtības šo priekšlikumu neatbalsta. Tātad mums jāpieņem lēmums, vai nu iet tālāk ar šo priekšlikumu un to sākotnējo komisijas priekšlikumu uzlabot, vai arī pakāpties solē atpakaļ un teikt, te ir pārāk daudz potenciālo problēmu. Mans lēmums rezultātā bija paskatieties, vai varu ierosināt grozījumus. Tad, protams, jākonsultējas ar kolēģiem. Varbūt mēs visi varam kopīgiem spēkiem racionalizēt šo priekšlikumu. Piemēram, es ierosinu svītrot būvniecības nozari no priekšlikuma darbības jomas un ierobežot eh, dažas piemērošanas nozares, eh, tas ir piemērošanas jomas eh, apdrošināšanas. Uh, sektoram. Tad, tad racionalizējot priekšlikumu, mēs varbūt varētu sagatavot laika grafiku un mēģināt priekšlikumu uzlabot. Šie priekšlikumi ir iekļauti manos grozējumos. Nu, vēl pāris komentāru konkrēti Bundestags par to jau rakstīja savā atzinumā. Tur, godīgi sakot, bija daudz atsevišķo punktu, to skatīsim citās komitējās, bet viena lieta bija īpaši relevanta. šis priekšlikums agrozīt attiecības starp komisiju un dalību valstīm. E, tas traucētu ar līgumu ieviesto kārtību. Komisija var sāku iepriekšējo procedūru e, uzsākt un, e, ja konstatē pārkāpumu, iesniegt sūdzību tiesā. Bet šī direktīvas uzmetumā un direktīva un regula tomēr iet roku rokā. Tātad tur e, tiek e, pieprasīts no dalību valstīm apsūdzēt jebkuru komisijas e, iesniegto prasību vēl pirms tiesa ir varējusi pasludināt spriedumu. Un tas eh, ir ļoti nopietni un eh, pretrunā ar izcelsmes valsts principu. Svarīgi ir um, arī paskatīties uz eh, izņēmumiem šajā priekšlikumā. Mani grozījumi jau skata dažus no tiem, bet ne visus. Līdz ar to Man ļoti interesē, kādas domas ir kolēģiem par šo situāciju, un tad arī būšu priecīgi atbildēt visiem. Labi, paldies Harkins kundze par šo ievadu EPP. Pārstāv Šulc kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Es pārstāvu mūsu EPP referentu Dīteru Lebrehtu Kohu, kas nevarēja ierasties. Visu pirms paldies Mārijanai Hārkinai par lielisko darbu. Principam um, plāns uzlabot iekšējā tirgus darbību ir labs, labi arī, ka varēsim sniegt pārobežu pakalpojumus, bet runa ir par kvalitāti un drošības standartu ievērošanu. Tāpēc uh, šis priekšlikums skatāms diezgan kritiski, runājot par jaunās eh, e-kartes ieviešanu. Komisijas priekšlikums nav pietiekami labi sagatavots un ietver vairākus robus, pie kuriem jāstrādā. Nevajadzētu izveidot paralēlas struktūras. Jāsaprot, ka mums ir Eiropas profesionālā apliecība, uh, Nu, un uh, um, uh, jāpaskaidro saiknes starp uh, šiem diviem dokumentiem, vai nepieciešama jauna koordinācijas struktūra, varbūt jau izmantot kādu no jau eksistējošajām struktūram. Turklāt atsevišķu dalībvalstu struktūras un kompetences ir jāņem vērā. Vācijā, piemēram, mums ir federatīvā struktūra. Tā tad ne, ne, Federatīvā republika būtu atbildīga par e-kārtas e, izsniegšanu, bet atsevišķas pāvalstis, un tas rada administratīvas problēmas. Es iesniegšu grozījumus un priecāšos par turpmāko sadarbību un citiem ainu referentiem. Paldies! Paldies, Regneres kundze! Paldies priekšsēdētājiem! Visu pirms! Runa šeit uh, nav par likumdošanas, tātad normatīvo priekšlikumu. Nē. Bet tas ir kaut kas, kas ietekmēs uh, darba ņēmējus, uh, neatkarīgus uzņēmējus un visu iekšējo tirgu un darba tirgu iekšējais tirgus var funkcionēt um, tikai tad, ja nodrošināti ietvara noteikumi pakalpojumu sniedzējiem un ja viņi ir pasargāti. Hmm. To gribēju sākumā pateikt. Iekšējais tirgus kalpo cilvēkiem. Tā tam jābūt. Uh, tas nepastāv uh, kā pašmērķis. Tam jāuzlabo uh, pilsoņu labklājība. Uh, Un šajā priekšlikumā es nesaskatu nekādu pievienoto vērtību. Mums ir pakalpojuma direktīva, kas jau ir īstenota un uh, pie kuras uh, joprojām ir daudz neatrisināto jautājumu, robu, kur mums vēl jārunā ar partneriem, kur mums vēl jārisina visas šīs problēmas. Mm, tātad tā ir viena lieta. Otrakārt nosūtītie. Ja darbiniekiem. Tas viss ir piesaistīts um, uh, pakalpojumu kārtei. Šobrīd mums ir situācija, kurā pakalpojumi un arī uh, neatkarīgais darbs uh, Eiropā tiek paveikts, bet ja cilvēki uzturas citā valstī, nu, bieži nevar saprast, vai um, kā pārbaudīt šo uzņēmēju, vai viņš tiešām ir neatkarīgais uzņēmējs, vai tas ir fiktīvais uzņēmums. Uh, pagaidām atbildi šeit netiek sniegta, un savukārt uh, šī e-karte vēl vairāk sagroza šo situāciju. Tad būtu jāievieš vairāk skaidrības. Uh, par atsevišķiem nosacējumiem. Es runāju tagad par regulu. Referente pieminēja interesantus aspektus. Man tomēr paliek jautājumi. Visu pirms. Eh, apdrošināšanas uh, eh, eh, nozara svītrošana, bet tas taču bija īpaši svarīgi. un uh, ļoti aktuāli pārobežu pakalpojumu jomā. Tad tirgum vajadzētu apzināties, kāda kvalitāte ir konkrētam pakalpojumam un ka tas darbosies praksē. Un, lai tas darbotos, nepieciešama arī kontrole. Noteikumi neko nedod, ja to īstenošana netiek kontrolēta jo mums paredzēts uh, ātruma ierobežojums, bet neviens to nekontrolē, tad jau neviens šo ierobežojumu neievēro. Un tas pats attiecas uz uh, pakalpojumiem, kas tiek sniegti pārobežu kontekstā. Informācija, kas ir manā rīcībā par īstenošanas situāciju, liecina par to, ka spēkā esošas kontroles netiek pienācīgi veiktas, ka tās ir vājas, un tas nevar būt Eiropas interesēs. Mūsu interesēs ir sniedzot pārobežu pakalpojumus, rūpēties par uh, kontrolēšanu. Tas veicina arī uh, godīgas konkurences principu. Un tad arī izcelsmes valsts princips te atkal parādās. Un tās ar to arī var sagrozīt situāciju īpaši jūtīgos sektoros. Atvainojiet, es ilgi runāju, parasti es tā nedaru. Mēs varam aplūkot šeit vairākus sektorus. Un te vairāk jau tika uzskaitīti par kuriem mēs zinām, ka nosūtot darbiniekus, tieši tur mums ir vislielākās problēmas. Un es lūdzu visus deputātus uh, šeit uh, zālē nekoncentrēties tik ļoti uz šo priekšmetu, jo priekšmets par sevi jau ir laba lieta, bet koncentrēties uz to, kā funkcionēs šī sistēma. Nevajadzētu teikt, mēs eh, aplaukosim regulu un tādu direktīvu un tad profesiju kvalifikācijas un tad nosūtīšanas direktīvu, nosūtīto darbinieku direktīvu. Tas viss jāskata blokā, jo tas viss ir savstarpēji sasaistīts. Es pagadām šeit nevaru saskatīt pievienoto vērtību. Tas tā ir. Mm, tāpēc vajadzētu nogaidīt un vajadzētu izteikties kritiski un skeptiski par šo priekšlikumu. Labi, paldies. Ulrike uh, Trebesijus nav klāt, un EKR kāds aizstāja Ulriki, nē. Tad iesim tālāk. Goe NGL, bet arī no viņu rindām neviens, nevienu neredzu. Ždanoks kundze, zaļie, lūdzu. Paldies. Lielas paldies Marijanai un tiem, kas jau izteicās pirms manis un kas apšaubīja šo priekšlikumu. Mums arī ir jautājumi. Izlasot šo priekšlikumu. Un cenšoties to saprast. Nu šķiet, ka kolēģi jau arī ir veikuši savu izvērtējumu. Runājot par mūsu redzējumu, runājot par Eiropas profesionālo karti, ko ieviesa. Pirms diviem gadiem, aptuveni, sākot ar 2016. gada janvāri, gandrīz pirms diviem gadiem, Būtu interesanti palasīt komisijas ziņojumu par to, kā tas darbojas. Varbūt salīdzināt šo projektu ar uh, mūsu jauno iniciatīvu. Te, protams, runa ir par to, ka e-karte pakalpojums niedzējiem tiek piedāvāta brīvprātīgi. Bet lasot priekšlikumu, tas īsti nav skaidrs vai tomēr netiks uzlikts papildus lokus mūsu uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem. Un īpaši tiem, kas varbūt uh, vēlas uh, strādāt uh, uzņēmē valstī, mm, tas ir uzņemšanas valstī, mm. kādu laiku pavadīt citā valstī, tātad strādājot šo cilvēku situācija var būt īpaši jūtīga. Un uh, sapratu, ka Marina Harkina vēlas ierobežot darbības jomu. Nu, tā šķiet laba doma. Varbūt vēl labāk būtu vispār noraidīt šo priekšlikumu, bet nu labi. Mums ir šaubas Un tad mēs uh, paskatīsimies, ko saka referente, nu, un tad noformulēsim definitīvāku nostāju. Paldies! Un Martēna kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināt gribēt vienkāršot administratīvo sarežģītību varētu būt laba doma un risinājums, bet runājot par šo ziņojumu, elektroniskās eh, pakalpojumu kārtas ieviešanu. Situācija ir pavisam atšķirīga un trīs iemeslu dēļ. Es šeit atsaukšos uz iepriekšējiem runātājiem un, un to, ko teica deputāta Harkina. Pirmkārt, un diemžēl, E, projekta mērķis ir attīstīt vienoto tirgu un cīnīties pret šķēršļiem pārobežu e, pakalpojumu sniegšanai nacionālā līmenī. Citiem vārdiem sakot, šis teksts vēlas ierobežot suverēnu valstu kompetenci, kas varētu ierobežot kādu pakalpojumu sniegšanu savā teritorijā. Otrais iemesls. Mēs konstatējam bez tām, ka vairākas nozares baidās, ka varētu tikt eh, stiprināts falšo neat, eh, pašnodarbināto skaits. Šī iemesla pēc mēs apsveicam referents iniciatīvu, kura vēlētos ierobežot tās profesijas, kas varētu izmantot labumus, ko sniegt šāda elektroniskā kārta. Un treškārt, mēs uzskatām, un manuprāt, par to ir nobažījušies nedaudz visi šajā zālē, kā šī kartes veicinās sociālo dempingu, dodot iespēju ārzemniekiem neveikt veselu rindu ar administratīvu pasākumu autorizāciju saņemšanu. E, piemēram, manā gadījumā tas attiektos uz Francijas e, administrācijas noteiktajiem. Paldies, deputāts Šoidrova. Eh, děkuji za udělení slova. Eh, paldies. Priekšsēdētājiem. Es izteikšos par eh, e-pakalpojumu kartas direktīvu Šis instruments ir brīvprātīgs. Manā redzējumā tas ir eksperiments, mēģinājums atvieglot uh, pārvietošanās uh, un uh, preču kustības aprites brīvību Eiropas Savienībā. Nu, vai šis ir labākais instruments, par to var diskutēt. Varbūt ar grozējumiem varam limitēt riskus ko uzskaitīja Hārkins kundze, minot uh, profesijas uh, sektors, kur uh, varētu būt grūtības. Man ir manas idejas šajā sakarā. Ja mēs noraidīsim šo instrumentu, tad mums jānāk klājā ar alternatīvu, lai nodrošinātu pakalpojumu apriti iekšējā tirgu. Man šķiet, ka tas varētu novest pie labākas kvalifikāciju atzīšanas procedūras, kas eh, šobrīd ir diezgan sadrumstalota. Un šis instruments nav obligāts, es atgādinu, tas ir dalību valstu rokās, piemērot to vai nē. Un es uzskatu, ka tas ir labi un pieņēmami un ļaus labāk koordinēt uh, pakalpojumu sniegšanu iekšējā tirku. Būs uzlabojums ne tikai uh, darbņēmējiem, fiziskajām personām, bet arī trešām personām un pakalpojumu kvalitātei un arī patērētājiem. Thank you. Then I'll give... Paldies, tagad došu vārdu Harkins kundzei, lūdzu. Vai mēs varam uzklausīt komisiju? Jūs gribat izteikties pēc komisijas. Ļoti labi. Štrausa kungs ir klāt. Lūdzu, jums vārds. Un tad Karkins kundze. Jā, es esmu šeit. Labdien, dāmas un kungi. Es, diemžēl, nokavēju pašu pašu Harkins kundzes runas sākumu, bet es ar interesi uzklausīju pārējo, un man liekas, ka uh, es lielāko daļu saklausīja un uzklausīja arī citus priekšlikumus un komentārus par mūsu priekšlikumu. Es domāju, ka tas nav nekāds noslēpums, ka ir uh, diezgan uh, daudz piesardzīgi negatīvu komentāru par uh, šo te komisijas priekšlikumu par e-kārti, un arī šeit tādus dzirdējām. Ko es varu pateikt? Mēs esam ļoti atvērti priekšlikumiem, veidiem, kā šo instrumentu uzlabot. Uh, kura mērķis ir iet ne tālāk par tagadējo pakalpojumu direktīvu, bet drīzāk ļaut tagadējai direktīvai, kuru apstiprināja pēc ilga procesa šis parlaments un padome, strādāt, kā tas bija paredzēts. Es gribu uzsvērt, ka es zinu, ka izcelsmes princips 2006. gadā daudz tika apspriests, un šeit tas arī uh, pieminēts, bet uh, šis e-kartes priekšlikums to neievieš atkal. Um, izcelsmes valsts uh, pilnvaras būs tikai apliecināt, ka pakalpojums niedzējs šobrīd ir pakalpojumu sniedzējs tās teritorijā, jo tas ir nosacījums, lai varētu sniegt pakalpojumus ārvalstīs. Visā citādi visa kontrolas pilnvars un regulatārās pilnvars joprojām būs uzņēmēja valstī. Uh, Tas tiešām neko nemaina. Runājot par bailēm, ka e-karte varētu veicināt viltus uzņēmumu vai viltus pašnodarbināto aktivitāti un citu nelegālu aktivitāti, mēs uzskatām, ka tas ir diezgan pretēji. Uh, ar e-karti uzņēmēju valstī būs vieglāk kontrolēt, vai uzņēmums tiešām dara to, ko tas dara. Jā, varbūt uzņēmuma nepieteiksies uz e-karti, jo tas ir brīvprātīgi. Viņi var izvēlēties to nedarīt un turpināt piedāvāt savus pakalpojumus uzņēmēju valstī, kā līdz šim, bet tas neko nemaina tagadējā situācijā. Tātad tik cik tiks lietota e-kārta un tik cik dalībvalsts gribēs lietot uh, uh, e-karti, lai atvieglot kontroli. Tas to arī izdarīs, un tas uh, būs daudz grūtāk būt vienkārši paskastīšu firmai vai uh, viltus pašnodarbinātiem. Paldies, tagad Harkins kundze. Es domāju, ka šodienas diskusija ir palīdzējusi mums precizēt tās bāžas, kas bija daudziem kolēģiem. Uh, Mēs dzirdējām, ka ir bāžas eh, par to, kā pakalpojumu direktīva darbojas. Un ir sajūta, ka uh, problēmas, kas pastāv, vēl pastiprināsies ieviešot e-karti. Es domāju, ka dažas no šīm bažām, bailēm ir reāls un dažas ir tikai šķietamas. Bet ir svarīgi teikt, ka uh, gan viens, gan otrs ir būtiskas. Jā, varbūt, ka es prasu par daudz, un atkal šeit arī gribētu diskutēt ar kolēģiem, bet vai šis priekšlikums, kas ir mums priekšā, kaut kādā veidā var palīdzēt risināt tās problēmas, kuras uh, visiem šķiet, ka pastāv ar uh, pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Man nav atbildes uz šo jautājumu, bet katrā ziņā esmu gatava to izpētīt. Kolēģis Orov teica, ka Tā ir brīvprātīga schēma, jā, tas ir brīvprātīgi uzņēmiem, bet ja kompānijas izlem to izmantot, tad valstīm tas būs obligāti. Tātad tas nav uh, gluži tā, ka tas viss ir tīri brīvprātīgi. Es domāju, ka varu piekrist uh, viedoklim, ka mums ir jāpasaka, vai šis priekšlikums sasniegt sasniedz tos mērķus, kurus tas sev ir nospraudis. Un šeit ir eh, daži jautājumi piekrītu ETP kolēģiem, eh, paralēlās struktūras koordinācija un tā tālāk, un vienotājs kontaktpunkts. Tās ir problemātiskas lietas, bet tās ir lietas, kuras varam risināt teksta uh, projektā. Bet es nepiekrītu komisijai par iespējamiem riskiem uh, proti, ka viltus pašnodarbinātie varētu lietot e-karti. Es domāju, ka tā ir reāla problēma, un tāds, kāds priekšlikums ir tagad, tas uh, nerada tādu drošību un skaidrību, kas ir nepieciešama, jo tas ir svarīgi, lai gan patērētāji, gan uzņēmumi, uzņēmē valstī uh, darbotos uh, Uh, vienotos spēles noteikumos ar tiem, kas ierodas pie viņiem, lai sniegtu pakalpojumus. Tātad šeit nav runa tikai par uh, pakalpojumu sniegšanu pāri robežām. Šeit ir runa arī par vienotiem spēles noteikumiem dalību valstu starpā. Es piekrītu sociālistu kolēģei. Šeit ir neatbildēti jautājumi attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti. Un atgriežoties pie tā, ko es uh, teicu, ka noteikumi ir ievēroti ja ir daudz diskusiju un ir atkal atlikts termiņš, un es domāju, ka vēl par to ir daudz jārunā, un es eh, ar prieku diskutēšu ar saviem kolēģiem par šo jautājumu. Paldies! Thank you. Paldies, Karkins kundze! Laika grafiks, kas ir man priekšā, saka, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris 12. un uh, grozījumu izskatīšana būs 9. novembrī. Yes, uh, it's, uh, the consider... Jā, grozījuma izskatīšana būs 20. novembrī 2017. gadā un balsojums šajā komitejā. Pagaidu datums ir 4. decembris, un plenārsēdē balsojuma datums vēl nav noteikts. Paldies! Un tagad pāriesim pie astotā punkta darba kārtībā, un tā ir Eiropas parlamenta un padomas direktīva par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei. Eh, atkal runāja par to pašu jautājumu. Un tā ir daļa no eh, tiesiskā un darbības eh, ietvara, kas ir Šaidravas kundzes atbildība. Lūdzu, jums vārds, Šaidravas kundze. Nu, děkuji, kolegyně. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Es gribētu jums atgādināt, ka mēs runāsim par Emplu komitejas atzinumu Eiropas pakalpojumu e-kartei. Un vispirms gribētu atgādināt to, kas jau tika teikts. Tātad šī e-karte ir paredzēta kā brīvprātīga sistēma un tās mērķis ir novērst šķēršļus uzņēmumiem, kas gribētu paplašināt savas aktivitātes pāri robežām, piemēram, būvniecības jomā. Tas ir saistīts arī ar pakalpojumu direktīvu, kura ieviesa zināmu situācijas uzlabojumu, bet joprojām šī sektora potenciāls nav izmantots. Tātad, kā jau uh, tas tika teikts eh, iepriekšējās debatēs. Eh, mums ir jautājumi, vai šī iniciatīva ir labs instruments. Es domāju, ka uh, jādomā par to, kā palīdzēt dalībvalstīm uh, kā tās varētu palīdzēt eh, uzņēmumiem eh, pār, paplašināt savu darbību pār robežām, jo šobrīd nav tāda eh, pienākuma. Ja nebūtu Eiropas pakalpojuma e-kartes Eiropas Savienībā, tad dalību valstīm būtu jāpiedāvā pakalpojumu uzņēmumiem. Tad, tad būtu pienākums dalībvalstīm izdot e-karti. Uh, bet uh, uzņēmumiem nebūtu jāiegūst visa vajadzīgā informācija, lai sāktu aktivitātes uh, citā dalībvalstī. Tā tad būtu jāiepazīstas ar informāciju, un, manuprāt, tā ir pievienotā vērtība. Jā, kolēģi varētu uh, runāt ar nevalstiskajām organizācijām vai tirzniecības kamerām. Um, bet uh, šī valsts, uh, tai nav jāsniedz uh, informācija. Tātad uzņēmumam plus būtu tāds, ka tas uh, tad sazinātos ar uh, iestādi savā izcelsmes valstī. Tātad uzņēmums varētu ievērot visas saistības savā valstī, un tas tad tiktu akceptēts arī uzņēmē valstī. Manuprāt, tas vēl pietrūkst šajās pārobežu aktivitātēs. Es gribētu teikt, ka šis jaunais regulējums nevienkāršo nekādus standartus citās dalību valstīs tā ir tikai jauna administratīva procedūra uzņēmumiem. Protams, es varu saprast, ka ir zināmas bāžas eh, attiecībā uz ļaunprātīgu izmantošanu, uz šādu risku. Mēs varētu varbūt padomāt par kaut kādiem drošības noteikumiem grozījumos. Un tad tagad paraudzīsimies tieši uz šo tekstu. Es gribētu ieviest, eh, iesniegt zināmus uh, grozījumus, eh, kas eh, ievieš zinām drošību. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt, ka e-karte ir brīvprātīga schēma. Tam būtu jābūt skaidram. Otrakārt, ka eh, e-karte būtu derīga 24 gadu, mēnešus, un to varētu atjaunot uz to pašu periodu, bet uh, visai informācijai, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, būtu jābūt pārbaudītai. Tas nekādu uh, slogu uzņēmumiem neradīs, bet tas būtu labs veids, kā pārbaudīt visu informāciju, kas ir saistīta ar um, pakalpojumu sniedzēju. Treškārt ir uh, noklusētās piekrišanas prakse, kas tika e, šajā ziņā īstenota pagātnē, bet e-karte ir e, brīvprātīga un tas nav pienākums. Tāpēc es uzskatu, e, ka šāds noklusētais piekrišanas pienākums nav jānosaka. Proti, ja abas valstis grib būt drošā situācijā, tad jābūt zināmai kontrolē. Tātad ir labi, ka šis uh, piekrišanas uh, aspekts tiks svītrots. Ceturtkārt, ir pienākums uh, informāciju atjaunināt. Un arī paredzēta iespēja uzlikt sodu cilvēkam vai uzņēmumam, ja netiek sniegta uh, aktuālā informācija. Tam arī jābūt skaidri pateiktam tekstā. Es domāju, ka visi šie grozījumi uzlabos. Uh, Uh, sākotnējo tekstu. Ar prieku uzklausīšu komentārus no komisijas, un uh, mēs esam šos grozījumus apsprieduši ar sociālajiem partneriem, gan ar darbdevējiem, gan uh, arotbiedrībām, un viņi arī, protams, baud zināmas bāžas. Esmu gatava arī sadarboties ar ēnu referentiem, lai pieslīpētu šo tekstu. direktīvai ir jātiek atbalstītai, jo visā citādi tā nebūs veiksmīga un būs tikai formāla. Paldies! Regners kundze, paldies! Attiecībā uz direktīvu attiecas tas pats, ko es teicu par regulu. Izredzes, eh, diemžēl, eh, teorētiski ir ļoti labas un eh, skaistas, bet šie jautājumi ir tik daudz, ka šobrīd uh, es varu tikai aicināt noraidīt uh, šo projektu, gan direktīvu, gan uh, regulu. Bet es uh, Šoidrovs kundz gribētu uzsvērt, uh, ka es ļoti augstu vērtēju to, ko uh, jūs teicāt par šiem vajadzīgajiem uzlabojumiem. Bet, manuprāt, ar to nepietiek, lai šīs bāžas kliedētu un šos riskus novērstu. Tie ir pārāk lieli Es centīšos to parādīt ar diviem piemēriem. Būvniecības joma, protams, ir ļoti jūtīga, un tā šeit tiek arī īpaši minēta. Tradicionāli tā ir uh, eh, pakalpojuma joma, kur notiek uh, eh, pakalpojuma sniegšana pār robežām. Es uh, tātad piedāvāšu jums piemēru, tādu ļoti tēlainu piemēru. Tātad, kādā būvlaukumā var gadīties tā, un tā tas vienmēr ir bijis Austrijā uh, pārbaužu laikā, es domāju, ka citās valstīs tā arī ir, ka tiek konstatēts uh, kontrols laikā, labi, tātad te ir runa par uh, pašnodarbināto, to es teikšu pēdiņās, pēdiņās par klas, tātad te ir runa par klasisku um, um, ķeras uh, Uh, stūmēju, tātad klasiski pēc uh, Austrijas tiesībām tā ir strādnieka nodarbošanās, un bieži vien izrādās, ka šis uh, cilvēks strādā kā pašnodarbinātais, un tātad, ja tiek uh, kontroļu laikā konstatēts, ka tas ir uzņēmējs, tad uh, direktīvā par uh, e-pakalpojumu kārti, tur nevajadzētu būt attieksmē kā pret klasisku uzņēmēju, uh, kurš sniedz pakalpojumu, jo šeit viņš atbilst darba ņēmēju uh, kategorijai, tātad kritērijiem. Un tas attiecas uz ļoti daudzām jomām. Ja viņiem tiks izsniegtas šīs pakalpojumu kartes kā iestādes uzņēmēju valstī, uh, un šeit es runāju par viltus uh, Eh, pašnodarbinātiem, kā to varēs izkontrolēt, vai tie instrumenti, kas mums tagad tiks sniegti ar direktīvu starpniecību, būs pietiekami. Šaidrovs kundze, jūs pirmīt minējāt, mums vajadzētu domāt arī par to, ko tad mēs varētu darīt, lai eh, nonākt pie šāda te funkcionējoša iekšējā tirgus, jo tas taču ir mūsu mērķis, to mēs gribam sasniegt šeit. Uh, nevajadzētu sākt ar pakalpojumu kārti, bet ar funkcionējošu uh, uh, iestāžu sadarbību visā Eiropā. Kā tad tas lai darbojas, ja pakalpojums niedzējs kāds uzņēmējs, ja es kā austrieta ar savu vācu uh, liet, pakalpojumu karti uh, braukšu uz Spāniju vai Igauniju, uh, tur ir rakstīts Vācija un tad uh, iestādēm Igaunijā un Spānijas iestādēm Spānijā tas būs jātoko uz spāņu valodu ir tik daudz jautājumu visā šajā kompleksā, kas, manuprāt, šobrīd neļauj mums atbalstīt šo sistēmu. Mums vajadzētu paraudzīties, lai pakalpojumu direktīvas ieviešanā, kas bija jāizdara, lai tās tiešām tiktu izdarītas, tās tiktu ieviestas, tās stingri ieviestas, lai iek, vienotais tirgus darbotos un lai tiktu nodrošināta uh, tiešām funkcionējoša iestāžu sadarbība. Es negribu jūs garlaikot. Uh, pastāstot eh, simtiem stāstu, kas reāli ir notikuši. Tas viss, diemžēl, pietiekami nedarbojas. Tad, kad eh, notiek eh, šī te iestāžu apmaiņa par to, kā tas darbojas, kā to īstenot, tas viss vēl nav tik skaidrs. Thank you, Madam Harkin. Paldies, Harkins kundz, lūdzu. Thank you. Well... Paldies. Es augsti novērtēju referentes veikumu. Viņa te pastāstīja vairāk nekā es savā sākotnējā uzstāšanā. Ir būtiski noteikti piesardzības pasākums, iet iet vēl tālāk. Un es atbalstītu celtniecības sektoru izslēgšanu. Un es gribētu eh, vairāk dzirdēt par eh, noklusētās eh, piekrišanas jautājumu. Kā jau es sacīju, mums ir šis jautājums jāskat tālāk, bet man ir jautājums tagad, ja e-karte tiek izsniegta un uz neierobežot laiku vai vēlākā etapā eh, uzņemošā dalība valsts izteikt iebildumus un vai eh, šajā gadījumā cit, mēģināšu formulēt savādāk, vai ir kādi ierobežojumi? uzņemošai dalībvalstī, ja ir izsniegta e-karte un tad vēlākā periodā, kā jebkur iemesla pēc, viņi to vēlas apstrīdēt. Vai ir kādi ierobežojumi ārpus tiem, kas ir norādīti pakalpojumu direktīvā? Vēl citiem vārdiem sakot, ja dalībvalsts ir iz, pieminējis kādas bāžas eh, pieteikuma laikā, vai tā eh, var to darīt vēlāk. Tāpat deputāti Rēgner runāja par to, ka ja kāda valsts izsniedz e-kārti un vai tas ietekmē citas valstis, kas eh, izsniedz vai neizsniedz kartas. Es gribētu dzirdēt vairāk skaidrojumu par šo jautājumu. Thank you, Madam Harkin. I'll give the floor to Mr. Paldies, deputāts Martēns, pēc tam komisija. Martēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Jūs uh, sapratīsiet, ka mēs esam ļoti skeptiski uh, attiecībā gan juridiski, gan operatīvi šādas direktīvas piemērošanu attiecībā uz e-pakalpojumu karti. Paskaidroju. Automātiskā pakalpojuma kartes atjaunošana komisijas pilnvaras deleģētiem aktiem vai neiespējamība dalība valstī nāk ar prasībām, pat ja karte nav izsniegta, tā tad atsauc uz 5.6. grozījumu, šis juridiskais ietvars parāda pilnīgi neticamu uh, prasību trūkumu. Tas ap draudz dažādas tiesības. Kas notiek, ja valsts likumdošana mainās starp diviem atjaunošanas termiņiem? Kas notiek, ja eh, tiek saņemts vairāk sodas naudas par uh, falsificēšanu? Vai uzņemšanas valsts var atsaukt šo karti? Mēs redzam, ka šajā kartē ir ļoti daudz neprecizitāšu Un vēlreiz, un nenogurstoši atkārtojam, ka vēlme pēc aizvien absolūtāk vienotā tirgus spiež Eiropas likumdevējam atvainojiet, ka izmantošu šo te, izteicienu, li, liek nerespektēt valstu suverenitāti. Un mūsu grozījumi Eh, cienījamā referente būs iecerēta pilnīgi pretējā virzienā. Paldies! Tagad Šaltskungs no komisijas. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildu, vai man atbildēt uz deputātas Harkins jautājumu, vai jārunā vispārīgāk. Jūs varat atbildēt uz visiem. Es atbildēšu Harkins kundzes uzdot, uz, uzdoto jautājumu. Es turpinu domāt, ka dalībvalstī ir visas pilnvaras izmeklēt un, ja nepieciešams, pārtraukt vai atcelt pakalpojumu sniedzēju e-kartes darbību, ja ir leģitīms pamats uzskatīt, ka kaut kas nav pareizi pēc kartes izsniegšanas. Uh, var veikt jebkādu kontrolas vietas un kartes izsniegšana. Šīs iespējas nemazina. Jūs jautājāt, vai e-kartes atcelšana vienā valstī ietekmē tās darbību citā. Tā nenotiek, ja tas, ja problēma ir parādīsies uzce, uzņemšanas valstī, bet ja problēma parādās mītnes valstī, tad jebkura atcelšana vai pārtraukšana izraisa e-kartes atcelšanu vai pārtraukšanu viscaur Eiropas Savienībā. Tādējādi tāda būtu piemērojama viscaur Eiropas Savienībā. Un tagad vispārīgāk runājot dāma no Austrijas runāja par problēmām Austrijā. E, kartē. Es iespējams atkārtošos. E, palīdzētu lēmēji iestādēji noteikt, vai nepastāv uh, pašnodarbinātība. Ja pakalpojums sniedzējs nav varējis noteikt, vai pastāv pašnodarbinātība savā valstī, tad būs ļoti grūti saņemt e-karti ir jābūt strādājošiem, ir jāpiedāvā pakalpojums mītnes valstī. Pirmkārt, ja tiek piemērota e-kārtas procedūra, tad tiek saņemts pierādījums. Protams, e-karte e, neliedz viņiem vai neatņem iespēju veikt ko nelikumīgu, bet tā arī to neveicina. Un izmantojot elektronisko datu apmaiņu, ir aizvien vairāk iespēju pārbaudīt, kas ir ticis teikts vai darīts. Thank you. Paldies, un tagad vārds noslēgumam deputātei Šoidrobai. Paldies kolēģiem. Paldies komisijai. Es vēlos norādīt, ka es nesagatavoju direktīvu. Esmu referente ziņojumam, un mans darbs ir izpētīt priekšlikumu un iespējams iesniegt grozījumu, ja es uzskatu, ka priekšlikumu var uzlabot. Es līdz ar to saprotu jūsu pretestību projektam, bet es uzskatu, ka citu iemeslu dēļ nekā kolēģis Martēnis, kurš ir pret iekšējo tirgu principā. Es saprotu, ka jūs vēlaties uzlabot iekšējā tirgus darbību. Es šo priekšlikumu saskatu kā rīku, lai uzlabotu iekšējo tirgu, un mums pašiem ir jāredz, vai šis rīks spēj darboties. Atbildot deputātei Harkinai. Kāpēc es skatu klusās piekrišanas principu. Komisijas, komisija piedāvā šo iespēju gadījumā, ja uzņemošās valsts lēmēji iestādes nav ar negatīvu atzinumu. Tādā gadījumā pakalpojums sniedzējs var sniegt pakalpojumu tā būtu klusējošā piekrišana. Lai varētu pastāvēt skaidrība uzņemošajā valstī, klusējošā piekrišana netiek piemērota, jo varētu rasties pārpratumi, kavēšanās, neskaidrība. Vārdu sakots, e-kartes derīgumam ir jābūt kādam piek, e, konsensam, kādai piest, apstiprināšanai. Šeit nevar būt pietiekami tikai ir klusējošo apstiprināšanu. Es uzskatu, ka lai novērstu jebkuru pārpratumu apstiprināšanas procesā, piekrišana ir jādod eksplicītā veidā. Pretējā gadījumā un tālāk mēs varēsim skatīt, vai mēs varam ziņojumu uzlabot un apstiprināt. Paldies par šo šīm svarīgajām diskusijām. Mēs esam samērā labā pozīcijā par termiņiem runājot, jo grozījumi ir jāiesniedz 24. oktobrī. Tas nozīmē, ka vēl ir pietiekama laika iesniegto grozījumu skatīšana ir paredzēta 20. novembrī. Balsojums Sempo komitejā janvāra sākumā, un tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto mūsu rīcībā sošais laiks, lai mēs varam nodrošināt maksimāli labu rezultātu. Paldies par šiem skaidrojumiem! Un ziņoja, ka komiteja nākošo reizi sanāk kopā 10. oktobrī gan rīta, gan pēcpusdienas sēdē. Abas sēdes notiek Briselē un novēlu jums veiksmīgu darbu līdz nākošajai sēdē. Paldies!